Buongiorno a tutti, possiamo cominciare? Chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo. Labdien, kolēģi! Aicinu sākt šīs dienas sanāksmi. Lūdzu visus apsēsties. Labrīt! Pirmais paziņojums izmaiņas darba kārtībām. 20. punkts darba kārtībā, šķiet, ka tas ir 20. Uh, runās, ka, kur bija runa par um, tirzniecības attiecībām ar Čīli. Tas bija 20. Uh, punkts, tātad itre, ziņojums par itre sanāksmi Čīlē, tad to visu mums ziņos martā. Šis punkts tiek atcelts un šodien netiks skatīts. Un tagad skatīsim brīvu datu apriti Eiropas Savienībā un došu vārdu nekavējoties mūsu referentam. Krasnodebska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ar šo ziņojumu šķiet nav liela problēma grozījumu priekšlikumi skara lietas būtību. Un šī brīvā uh, datu aprite, kas tātad runā par datiem, kas nav persondati. Te mēs runājam par daudzām dažādām datu kategorijām, Nu, protams, te tāda nianse, kad runa ir par persondatiem un datiem, kas nav persondati. Un tāpēc mums eh, šeit eh, jāprecizē aptvērums, kādos gadījumos runa ir par pamatregulu. Un kad tomēr jānodrošina brīvā datu aprite. Mēs ierosinām vairākus risinājumus, lai um, sagatavotu uh, šo, um, šos kritērijus, kā nodalīt persondatus no uh, datiem, kas nav persondati. Mm, bet uh, Vispārēja datu aizsardzības regula, protams, ir jāievēro, izējot no konkrētiem gadējumiem. Šai sakarā mums notika vairāk sanāksmes ar ANU referentiem un komisiju. Īpaši runājot par uh, lokalizācijas datu pārbaudi. Un te komisijai bija savas idejas par decentralizēto datu bāzi. Arī tur mēs ierosinājām nevienmēr nodot tālāk šos datus. Un tad, protams, administratīvā puse. Datu apstrāde. ja runa ir par noteiktu pakalpojumu sniegšanu. Te arī jāskatās uz uh, regulas aptvērumu un uz uh, sabiedriskās drošības apsvērumiem. Un tagad uh, Es ceru, ka esam labi pavirzījušies uz priekšu un turpmākā sadarbība sekmēs to, ka šis uh, atzinums ātri tiks pieņemts. Jo uh, šī ir digitālās pakotnes svarīga sastāvdaļa. Paldies, uh, saka priekšsēdētājiem. Man ļoti patika jūsu sniegtā informācija, un tagad Anna referenta Virkunens kundze no EPP. Paldies, un paldies referentam par ziņojumu projektu. Digitālā vienotā tirgus izveide ir viens no galvenajiem projektiem Eiropas Savienībā. Dati ir svarīga sastāvdaļa šajā pakotnē, un nevajadzētu radīt eh, šķēršļus datu apritē. Tas ir svarīgi uzņēmumiem, kompānijām. Uh, dažāda izmēra kompānijām, IKT kompānijām, bet arī ražotājiem, elektroapgādes uzņēmumiem, lauksamniekiem un tā tālāk. Um, tirgus īpatsvars šai ziņā uh, veido 660 miljārdus eiro un potenciālu vairāk par 100 miljārdiem 2020. gadā. Tātad uh, tas ļoti nopietni darba vietām un izaugsmai. Šī uh, regula ir pirmais solis, lai uh, veicinātu datu ekonomiku Eiropā. Uh, vajadzētu mm, precizēt uh, visu, kas attiecas uz uh, datu brīvu apriti, lai varētu konkurēt uh, ar ASV un Ķīnu. Es ierosinu komisijai neieviest uh, liekus uh, izņēmumus šajā regulā. Uh, datu aprītē jābūt pēc iespējas brīvākai. Nevajadzētu noslogot uzņēmumus, kas vēlas inovācijas datu ekonomikas jomā. Bet, protams, jautājums ir par šiem jauktiem datu komplektiem. Jāvienojas par izcinājumiem, lai nesaržģītu vēl tālāk situāciju. Pilsoņi un uh, uzņēmumi jau cīnās ar GDPR piemērošanu. Un, eh, ja mēs runājam par jauktiem datu eh, komplektiem, tad varbūt atsaistīšana nevienmēr eh, ir racionāla, bet uz to uz šo jautājumu mēs koncentrēsimies nākamo nedēļu laikā. Pirmais solis nozīmē datu brīvu apriti Eiropā, bet vēl svarīgāk ir, kā nodrošināsim piekļuvi datiem Ļoti daudz par to šobrīd tiek runāts Eiropā. Un piekļuva datiem tomēr ir ļoti svarīga mūsu inovāciju tehnoloģijām uzņēmumiem. Transporta komitejā vakar pieņēmām uh, iniciatīvu ziņojumu par transporta sektoru un aicinājām komisiju nāk klājā ar um, likumdošanas priekšlikumu uh, gūt piekļuvi uh, dat, automobiļu datiem. Uh, Tas ir ļoti svarīgi autoražotājiem. Tātad tieši regulējums par piekļuvi uh, automobiļu datiem. Tas ir svarīgi arī visai šai nozarei, auto uh, būves nozarei Eiropā. Tātad uh, būtu interesanti dzirdēt no komisijas vairāk, uh, īpaši runājot par biznesu biznesu datu uh, apmaiņas regulējumu. Bet paldies vēlreiz referentam, tas bija ļoti labs uh, darbs no viņa puses. Uh, paldies! Kolēģis Koferts nav klāt, bet viņš arī pieteicās, uh, tas arī viņš pieteica, ka būs ar um, kavēšanos, uh, kalās kundze nav, tātad uh, Dalunde kungs. Paldies! Uh, Uh, dati, kas nav personu dati, uh, tiem jābūt uh, brīvā apritē ļoti labi, kā ziņojumā tā arī rakstīts, un ka tiek ieviestas lokalizācijas prasības, bet nav nepieciešami izņēmumi atkāpes no GDPR. Tiesas var uh, spriest atsevišķos gadījumos, atsaucoties uz GDPR vai dati, teiksim, ir personu dati. Infrast, datu apmaiņas infrastruktūra nav uh, homogēni sadalīta dalību valstīs, tātad dažas valstis noteikti būs ieguvējis un to infrastruktūra uzlabosies. Runājot par um, uh, lokalizāciju, uh, uh, vendor locking ir. Uh, posms, kas eh, vēl ir jāprecizē, un šeit gaidām informāciju no komisijas. Eh, paldies, un nu tad kapelas kundze. Paldies, eh, es vēlos pateikties referentam par centieniem un mm, izteikt cerību, ka lielu domstarpību nebūs par šo ziņojumu. Brīvā datu aprite ne personu datiem uh, ir ļoti svarīgs solis. Tagad personu datiem mums ir GDPR, un uh, šī regula drīz uh, stāsies spēkā. Mm, no pētījumiem mēs zinām, ka brīvā data aprit ir visvarīgākais priekšnosacījums, um, lai attīstītos data ekonomika. Te ir arī riska potenciāls, bet mēs zinām, ka ka līdz 20. gadam mēs runājam par 739 miljārdiem eiro gadā 25% no IKP Eiropas Savienībā. Šī ir dubultošanās salīdzinot ar 16. gadu. Turklāt viss, kas saistīts ar Apple datiem, tas arī ir dzinējspēks, ja tiek nodrošināta brīvā datu aprite. Mēs varam gaidīt uh, apgrozījumu līdz 500 uh, miljārdiem eiro, un uh, līdz ar to mums ir šie priekšnosacījumi, lai veicinātu brīvo datu apriti, no, lai garantētu piekļuvi datiem, būtu labi paredzēt arī rīcības kodeksu, klaudu, tātad mākoņa pakalpojumu piedāvātājiem. Un šis uh, rīcības kodeks tad arī būtu jāievēro, jāpiemēro. Vajadzētu likvidēt visus ierobežojumus attiecībā uz lokalizāciju un uh, nodrošināt, uh, lai atsevišķas sistēmas varētu brīvi apmainīties ar datiem, bet uz to visu jau norādīt ziņojumā, un es ceru uz labu turpmāku sadarbību ar referentu. Paldies! Vairāk ēnu referentu nav. Nu, tad turpināsim diskusiju. Bamgartner kungs, paldies! Rubīka kungs atvainojiet. Rūbiga kungs. Jā, paldies. Um, mēs jau uh, sākām šo datu uh, nodošanas politiku, skatot viesabonēšanu, un ka situācija jau ir ļoti attīstījusies un noteikti attīstīsies uh, vēl nākamo gadu laikā. Eiropas iestādes uh, diezgan cieši sadarbojas Un uh, būtu labi, ja Bereks un Eisa varētu apvienot spēkus, lai vairāk, lai tālāk skatītu šo jautājumu. Zinām, ka inteliģenti uh, datu pārēdes tīkli ir uh, priekšnosacījums šai uzdevuma izpildīšanai mums tā, uh, tomēr ir vēl daudz jāmācās lai būtu arī energoefektīviem tajā, ko mēs darām, un lai garantētu drošību. Te, teiksim, infrastruktūrai ir izšķirīga nozīme. Teiksim, mums ir normēšanas institūti Eiropas līmenī, kas varētu nodarboties ar sistēmu identifikāciju, sertifikātu sagatavošanu šī tā sauktiem trusted systems. Un uh, tad paskatīties uz uh, tehnoloģijām, uh, kas uh, attīstījušas uh, un tagad tiek izmantotas. Un tad mums ir šī supercomputing uh, koncepcija, kas iet pareizajā virzienā. Un Eiropai šeit noteikti jāuzņemas līdera lomā. Paldies! Labi, tad došu vārdu komisijas pārstāvim no DigiConnect. Lūdzu. Jā, labrīt. Un uh, paldies par iespēju izteikties. Uh, par šo tik nozīmīgo dosjē iekšējā tirgus digitalizācijai. Un nu, tik tiešām mēs ļoti novērtējam to, ka parlaments uh, pēc padomas vienošanās uh, decembrī mm, turpina skatīt šo failu. Uh, šī bija Igaunijas prezidentūras iniciatīva runājot par jauktiem datu komplektiem. Jā, mums ir jautājumi arī no nozares. Uh, Un es uzskatu, ka nepieciešami vienkārši noteikumi uzņēmumiem, ko varētu viegli piemērot, lai ievērotu Eiropas likumdošanu, lai saņemtu nepieciešams garantijas uh, attiecībā uz datu pārraidi. Šai sakarā brīvās datu aprites nosacījumi pilnībā saskaņā ar GDPR. GDPR un uh, nepersonu datu brīvā aprite mm, kopā piedāvā mums visu, kas nepieciešams uh, attiecīgai datu pārādei. Mm, protams, uh, nelegāla datu nodošana vai uzglabāšana mm, tādējādi tiek izslēgta. Kas mums tagad vajag? Mums jānošķir persondāti no nepersondātiem. Nu, principā, kad tas tiek izdarīts, tad uh, attiecībos persondātiem tiek piemērots GDPR un uh, brīvā datu aprite uh, tiek piemērota nepersondātiem. Ja nevar nošķirt, tad uh, spēkā paliek datu aizsardzības noteikumi. Tā ka īstenībā noteikumi diezgan vienkārši, ja nu vienīgi var šo uh, niansi uztvert, kur ir personāti un kur nav personāti. Komisija, protams, jau uzrauga datu pārraides modeļus un uh, esam par to izteikušies ietekmes novērtējumā, atbalstot šo ziņojumu projektu. E es um, jau tagad Eh, ir visvairāk pasaulē iekšējo datu plūsmu, paskatīsimies uz datu apmaiņu starp ES un pārējo pasauli, tad eh, notiek daudz vairāk, eh, tiek apmainīts daudz vairāk, tiek nosūtīts daudz vairāk datu tieši Eiropas Savienības iekšienē, salīdzinot citiem reģioniem pasaulē. Līdz ar to um, Eiropas Savienība jau ir uzņēmusies līdera lomu un cerams, ka regulāns uh, projekts palīdzēs šo lomu saglabāt un uh, attīstīt. Runājot um, par regulu, tik tiešām jānodrošina labāka uh, redzamība un pārskatāmība uzņēmumiem, varbūt vienoties datu portāls lai uh, tur varētu izlasīt visus noteikumus vienā vietā kur būtu viss apkopots. Tur varat iekļaut arī specifisku nacionālo likumdošanu vietējā valodā. Mēs to arī plānojam. Un tāpēc dalību valstīm arī jāpiedalās un jāsūta mums uh, šī informācija par to likumdošanu. Un noslēgumā biznes to biznes uh, datu apmaiņa. Šis jautājums arī ļoti svarīgs uh, punkts datu ekonomikas attīstībā. Ja atceraties, uh, tas bija iekļauts uh, komisijas paziņojumā par datu apmaiņu pagājušā gada janvārī. Mm. Komisija pieņems jaunu digitālo pakotni pavasarī un tajā tiks iekļauti vairāki elementi par datu ekonomikas attīstīšanu. Un biznesa to biznesa datu apmaiņa ir eh, svarīga sastāvdaļa. Komisija pieņems vadlīnijas B2B datu apmaiņai, kur uh, runa būs arī par atsevišķām nozarēm. Tālāk par šo punktu komisija jau strādā pie mm, atbalsta uh, eh, centra sektora, lai atbalstītu B2B e, datu apmaiņu tieši ar uzsvaru uz uzņēmumiem. Tātad paldies parlamentam vēlreiz, tas ir ļoti svarīgs, un mēs ceram uz veiksmīgu konsultāciju noslēgšanu, un e, cerams, ka Bulgārijas prezidentūras laikā tiks uzsaukts trialogs. Lielas paldies! Paldies! Krasno Debska kungs, vai jums būtu kas piebilstams? Paldies par šiem labajiem un precīzajiem komentāriem. Varbūt daži vārdi par jauktiem datiem. Mēs ierosinām tādu risinājumu, ka personu dati. Tikai tad tiek ievākti, kad šie dati nav uzskatīti par, netiek uzskatīti par jūtīgiem. Attiecībā uz jūtīgiem datiem tas spēkā būtu GDPR. Runājot par tiesām, Nu, šādi signāli varbūt nebūtu gluži interes, interesanti vai izdevīgi tieši jauniem uzņēmumiem, startup uzņēmumiem, bet par to mēs runāsim atsevišķi ar ANU referentiem. Jā, paldies. Nu, pēdējā informācija līdz 26. februārim var iesniegt grozījumu priekšlikumus, protams, šogad. Lielas paldies! par šo diskusiju. Nākamais punkts darba kārtībā. Satura izveida ārvalstu tiešu ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai. Butikofra kungs ir referents, bet viņš vēl nav klāt. Varbūt tas uzklausīsim ēnu referentus, un pirmā būs Grosteit kundze, RPP. E Priekšsēdētājs kundze, paldies! Butikofra kungs, viņš, viņš, viņš ir, lūk, te, te, te jau viņš ierodas. Madame Grossette, d'accordo, torniamo, riavvolgiamo il film e diamo la parola. Labi. Nu tad, eh, nu tad eh, nogaidīsim vienu minūti, ļausim eh, referentam apsēsties un uzreiz tad dosim arī viņam vārdu. Tātad ir visi. Monsieur Butikofer. Good morning, colleagues. Thank you, Chair, for. All... Labrīt, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, par to, ka man ir šī iespēja teikt dažus vārdus par tēmu par kuru mūsu komitejai būs eh, jāsastāda atzinums, respektīvi uh, par uh, ārvalstu tiešo ieguldījumu skrīninga sistēmas izveidi Eiropas Savienībā. Un uh, provizoriskais kalendārais grafiks ir lieta, ko mēs ar kolēģiem jau esam apsprieduši, tā kā es nedomāju, ka man te būtu kas jākomentē. Kas attiecas uz uh, laika, uz kalendāro plānu kopumā. Uh, ja mēs patiešām vēlamies panākt rezultātu pirms eh, šī likumdošanas perioda beigām, pirms mūsu sasaukuma pilnvaru perioda beigām, eh, nu, tad būs jāpastrādā diezgan saspringti. Ja nu vienīgi līdz gada beigām mēs nolēmjam, ka nav nekādas iespējas eh, vienoties ar padomi, mm, par to, kā pirms Eiropas vēlēšanām mēs varētu apstiprināt eh, šo te diezgan eh, pretrunīgo regulu. Situācija ir neviennozīmīga, jo dažas dalība valsts, kā Francija, Polija, Vācija vai Itālija, atbalsta šo pieeju, citas dalība valstis ir diezgan skeptiskas, piemēram, Portugāla un citas. Ņemot vērā šādu situāciju, es neesmu nospraudis sev mērķi izveidot ideālu, perfektu skrīninga mehānismu, bet gan izstrādāt praktisku pieeju, kura cerams būs kaut kas tāds, par ko mēs spēsim vienoties, nodrošinot uh, pietiekam vairākumu parlamentā un arī dzen padomē kā arī panākt vienošanos ar parlamentu un padomu. Es uzskatu, ka pamatā pieeja, kuru komisija ir pieņēmusi, ir laba un produktīva, un es vēlētos uzsvērt, ka. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi aprakstot komisijas priekšlikumu kopumā. Un proti, priekšlikums nav mm, mēģinājums ieviest eh, kaut kādus protekcionistiskus normas pasētas durvīm mūsu likumdiešanā. Tā tas nav. Kaut gan, protams, pastāv nepieciešamība aizsargāt Eiropas rūpniecību un infrastruktūru. Tur, kur mēs eh, runājam par dalību valstu drošību un sabiedrisko kārtību. Un eh, tas, ko es šeit prezentēju, es esmu centies ieviest dažas tādas visai vienkāršas idejas. Piemēram, ja vien ir iespējams direktīva, eh, regula būtu jāveido pēc iespējas nebirokrātiskāka. Respektīvi, komisijai vajadzētu paredzēt tādus ziņošanas pienākumus, um, kas nebūtu pārāk smagnēji, jo pašreizajā komisijas priekšlikumā tie ir diezgan smagnēji, bet es piedāvāju nedaudz um, atvieglotākus ziņošanas uh, principus. Nu, jūs paši varēsiet izvērtīt, vai uh, tas ir pieņemami un tas atbilst uh, regulas kopējam mērķim. Uh, tieši tādā pašā veidā es uzskatu, ka mums vajadzētu radīt iespēju efektīvai sadarbībai starp dalību valstīm un nodrošināt to, ka šī paredzētā sadarbība uh, neuzliek pārāk lielu slogu uh, atsevišķiem spēlētājiem, jo es negribētu, lai dalību valstis atteiktu uh, sadarbību, balstoties uz pieņēmumu, ka no tām tiek prasīts pārāk daudz uh, administratīvajā līmenī. Un, protams, ka tas ir svarīgi, un tas būtu tikai jāuzsver vēlreiz un vēlreiz. Proti, uh, lēmumu pieņemšana paliks dalību valstu ziņā. Šis nav nekāds slēpts vai mazāk slēpts varas sagrābšanas mēģinājums no komisijas puses. Lēmumu pieņemšanas pienākums un atbildība joprojām paliks dalību valstu rokās, un tas ir skaidrs, un tas varbūt ir Mm, svarīgākais pamats uh, vienošanās panākšanai. Es negatavojos te detalizēti izklāsīt visus priekšlikumus. Uh, es domāju, ka jums ir bijusi iespēja tajos ielūkoties un paust arī savas idejas, bet es vēlējos uzsvērt tikai vienu īpašu ideju. Un proti, mm, no tā varbūt var izklausīties dīvaini dažiem no jums uh, no pirmā skata, bet ta, tas attiecas uz ārotbiedrību iespējamo lomu uh, tirzniecības uh, tiesību jomā. Un es šeit lieku priekšā apspriest iespēju uh, dot ārotbiedrībām īpašu proaktīvu lomu uh, uh, izgaismot kaut kādas problēmas, ja viņi redz, kā intereses var tik kaut kādā veidā, uh, kaut kādā veidā var tik kaitēts uh, uzņēmumu interesēm. Mm, uh, un daži varbūt jautās, kādēļ arotbiedrībām šāds pilnvarojums. Bet Ideja faktiski ir pasmelta no ASV tirniecības tiesību normām. Viņiem ir norma, kas ļauj arotbiedrībām iezīmēt eh, jautājumus, kas ir saistītas ar eh, tiešām ārvalstu investīcijām un eh, minēt, tātad norādīt uz tām, ja arotbiedrība prāt šīs te tiešās investīcijas varētu skart ASV intereses. Jo dažos gadījumos, kad uzņēmumi iesniedz sūdzības tirzniecības jomā, tad tirzniecības partneri eh, var eh, savukārt eh, apsūdzēt tirdzniecības partnerus par līgumu normu neievērošanu, lai izvairītos no šādas situācijas, kad vienkārši tiek noklusēta kaut kāda bīstamība, uh, um, tādēļ, ka tas varētu nonākt pretrunā ar līguma nosacījumiem. Uh, šāds uh, spēks, uh, šāds pilnvarojums tiek piešķirts ārotbiedrībām, respektīvi tādējādi uzņēmums var paslēgties aiz ārotbiedrības muguras un ar arotbiedrības rokām, tā teikt, vai muti vērst uzmanību uz radušos problēmu, pasargājot uzņēmumu no nevēlamas tiesvedības. Tā kā tas ir tās ļoti gudrs veids, kā var uh, norādīt uz problēmu, mm, sākt par to debatēt un eh, dot iespēju uh, tikt galā ar šo uh, problēmu, neskarot atsevišķu uzņēmumu finanšu interesi. Nu, lūk, tas varbūt ir jauns priekšlikums, par ko jūs nekad agrāk nebūsiet dzirdējuši. Paldies, Butikofer kungs, par šo komentāru, skatos, ka visi lēnām sāk sarasties. Nu, labi, tagad sākšu dot vārdu referentiem Salīnī kungs pirmais. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, man e, bija iespēja kopā ar referentu iziet cauri galvenajiem punktiem, un paskatīties, kāda varētu būt itras reakcija uz priekšlikumu. Jāsaka, process ir tikai sācies, un, protams, kā um, es gribu atzīmēt, ka mums jau tagad ir daudz kopīga um, mūsu nostājās pret šo jautājumu ja mēs runājam par pirmo, eh, pir, pirmo versiju, un tas ir ļoti, kas tika nosūtīta ēnu referentiem, un tas ir labs pamats, uz kur varam balstīt savu tālāko darbu. Es negribu tagad komentēt visu ievadu runu no referenta puses, bet eh, man šķiet, ka es varu lielā mērā piekrist viņa komentāru kopējai virzībai Tātad centieni izvairīties no nevajadzīgas retorikas. Runājot par tiešām ārvalstu investīcijām, bet, eh, protams, ka uh, svarīgi ir tas, lai mēs te nemēģinātu ieviest nevajadzīgu protekcionismu, eh, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas, ko, kas tiek izdarīts vienā dalībvalstī, nenovēršam ietekmē arī citas dalībvalstis, un ja mēs gatavojamies veidot šādu skrīningu sistēmu tiešām ārvalstu investīcijām, e, ir jāpanāk e, saskaņots rezultāts. Jo eh, viss, kas, piemēram, notiek eh, Pirenēja pussalā, neapšaubām ietekmēs eh, ne tikai kaimiņus uz Itāliju, bet arī tālākas dalību valsts un tā tālāk. Tā kā tiešās ārves, ārvalstu investīcijas no vienas puses ir jāstimulē, bet no otras puses ir jāizveido tāda pieeja, kas būtu vienota visām dalību valstīm un lai skrīnings tiktu veikts balstoties uz vienotiem kritērijiem visās dalību valstīs. Un šeit ir arī pilnīgi skaidrs, kā kompetence šeit. Protams, piekrīt dalību valstīm, un tas ir pats svarīgākais punkts, ka galvenās atbildīgās šeit ir dalību valsts. Un tā ir nacionālā kompetence, un uh, neskatoties to, ka katra dalībvalsts šeit ir neatkarīgi pieņemot eh, lēmumu, ir jāatceras, ka tas, kas tiek izdarīts vienā dalībvalstī, tas ietekmēs arī citas dalībvalsts. Tādēļ ir vajadzīga efektīva skrīninga sistēma, ir jārada tādi priekšnoteikumi, lai mm, kritēriji būtu tiešām vienoti eh, lai arī eh, potenciāli investori uh, saprastu šo sistēmu. Mēs uh, nevēlamies uh, rīkoties pretēji tirzniecības partneru interesēm. Gli emendamenti, come ha fatto il relatore, perché non è, non è questa la sede. E... Un, eh, eh, šeit mums, protams, būs iespējas izvērst detalizētākas diskusijas un runājot par tirgus dinamiku un attīstību. Es domāju, ka šeit referents ir notvērs pareizo toni Es domāju, ka ir arī pilnīgi pareizi runāt tagad par šiem jautājumiem, eh, skatoties arī uz to, kādas tendences parādās ASV. Ehm, jāsaka, ka tur daudz kas nav tīri teorētiski. Eh, un saik saikne starp tirzniecību un ārotbiedrībām, nu jāsaka, šeit attiecības eh, starp parotbiedrībām un tirniecības nozari Eiropas Savienībā ir eh, krasi atšķirīgas no tām, kādas ir veidojušās ASV, mm, bet eh, ir jāpadomā, kā tirgus situāciju un darba tirgu ietekmēs tas, ja krasi tiks izmainīts tas, kā darbojas arotbiedrības Eiropas Savienībā. Bet mēs esam gatavi par to diskutēt. Martāna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos uh, nedaudz parunāt par kontekstu. Ja teiktu, ka 20. gadsimts būtu vienkārši bipolārs, uh, tā būtu viena lieta, bet mēs visi piekrītam, ka 20. gadsimts ir daudzpolu gadsimts, un uh, līdz ar to mēs nevaram teikt, ka, teiksim, ASV mūsu galvenais partneris Eiropas Savienībā jābūt savai stratēģijai finanšu transakcijām. Tā tad nevajadzētu naīvi izturēties pret ārvalstu investīcijām, jo mums vienīgiem nav šī, šo filtru. Ķīnā, Austrālijā, ASV visi eh, ļoti uzmanīgi eh, kontrolē ārvalstu investīcijas. Tak nevajadzētu būt naīviem. Īpaši runājot par eh, investīcijām, kas nāk no konkurentu valstīm. Tātad vajadzētu ļoti uzmanīgi diferencēt eh, situāciju, lai eh, mēs, lai mums nebūtu šīs tehnoloģiskās ekonomiskās atkarības, lai mūsu investīcijām, mūsu maksājumiem būtu garantēta autonomija. Uh, tas uzlabotu mūsu uzņēmumu situāciju un mm, nevajadzētu ļaut sev draudēt mm, vai mm, graut mūsu sistēmu, nevajadzētu kļūt par upuriem. Tātad arotbiedrībām jāuzņemas aktīva loma, parlamentam jāsaka savs vārds, jā, Eiropeizē sistēmas un jāievieš šīs uh, jāievieš šie filtri. Bet es vēlos iet pat tālāk. Būtu viegli būt defensīviem, mm, un, teiksim, būt protekcionistiskiem, tad Francijas mehānismus pasargāt no šīs likumdošanas. Bet mm, šis, mm, šie tīkli un uh, inficēšanās uh, iespējas tad uh, netiek mazinātas. Ja mēs izveidotu šādu filtrēšanas um, mehānismu ar opciju dalību valstīm, kā ierosina komisija, nu tā nav, tas nav labs risinājums, tas tā nav iespējams. Ne, nu, mēs tagad, mums tagad jānogaida mehānismi, ko pārvaldīs komisija integrētā veidā uh, kategorijas, kā ierosina referents, mm, bet nu, tad dalībvalstīm tam jā eh, pievienojas un jāpiemēro šīs sistēmas. Es vēlos arī izteikt lūgumu eh, pagarināt uz nedēļu grozījumu iesniegšanas termiņu. jo šķiet līdz 26. martam uh, mums ir laiks, lai nākt klājā ar galīgo nostāju, tātad eh, ceru, ka referents piekritīs eh, pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu uz vienu nedēļu. E- Paldies! Es domāju, ka tā ir saprātīga prasība, tā kā skatīsimies, ko par to domā referents Varbūt, ka papildus nedēļa mums varētu izrādīties ļoti uh, vērtīgi. Mums ir kā referents. Uh, Aldis referentā arī nav tad došu vārdu guve eh, grupas pārstāvē. Paldies! Un paldies par šo prezentāciju. Mums ir vairāki jautājumi šajā sakarā. Eh, jā, nu, protams, ka ir skaidrs, ka kaut kāds skrīnings ir vajadzīgs tiešām ārvalstu investīcijām, eh, kas varētu aizsargāt Eiropas saimnības intereses, tas ir vajadzīgs, bet mums ir problēmas ar šādu veidu investīcijām. Ehm, jā, tās notiek bez nekādiem ierobežojumiem, tā sakot, pēc principa viss ir atļauts un tas viss var uh, rezultēties ar darba vietu uh, zaudēšanu un dzīves līmeņa krišanos, un ja nebūs uh, skrīninga sistēmas, tad var nodarīt arī neatgriezenisku kaitējumu vīdei. Un lielākās raizes, kas mums ir un ar ko mēs sastopamies jau šodien, ir sekojošas. Dalībvalsts un komisija uh, var veikt uh, investīciju skrīningu jau šodien, bet tās to pietiekamā mērā nedara. Un mums ir eh, zināma nojauta, ka mm, dažām uh, dalībvalstīm ir noteiktas uh, veto tiesības, uh, kas var kaitēt citu dalībvalstu interesēm un tā tālāk. Mēs piekrītam mēs nevaram piekrist tādai sistēmai, kur viena valsts varētu eh, noteikt veto investīcijām citā dalību valstī. Un runājot par šo te. Nevajadzētu pieļaut situāciju, kad viena dalība valsts var noteikt to, kas notiek citā dalība valstī. Jo Eh, protams, ka ir svarīgi eh, novērst situācijas, kas var apdraudēt dalībvalstu drošību un sabiedrisko kārtību. Un, eh, nu, principā mēs varētu piekrist priekšlikumam, mēs iesniegsim arī grozījumus, lai tālāk strādātu pie visiem šiem aspektiem, kurus prezentē referents, un jāraugās, vai mēs varēsim piekrist uh, Uh, referentam attiecībā uz proaktīvāko lomu, kādu varētu piešķirt tārotbiedrībām um, un kādā veidā tās varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Nu, tik tālu no mūsu puses galvenos elementus es jau uh, raksturoju. Bet tātad galvenā doma ir tāda, ka dalību valsts valstī ir, nedrīkst būt tiesības izlemt e, kaut ko par investīcijām citās dalībvalstīs. Paldies! Skatos, vai FDD un ENFN referenti ir klāt, to nav. Tad došu vārdu atsevišķiem deputātiem. Pirmais ir Rubīgungs. Jā, paldies! Jā, investīcijas var ietekmēt situāciju darba tirgu un darba vietu skaitu eh, un, protams, eh, var veicināt eh, ekonomikas izaugsmi, bet, protams, pastāv arī noteikti sistēma starptautiskajā arēnā, kas nodrošina noteiktu aizsardzību pret kaitējumu, ko var nodarīt noteikts tiešās ārvalstu investīcijas. Un, uh, mums, protams, ir jāpārliecinās, vai attiecīgās eh, tiešās ārvalstu investīcijas eh, tiek veiktas atbilstoši un nenonāk pretrunā ar attiecīgās dalību valsts eh, interesēm. Un šeit noteikti lielu lomu spēlē savstarpējības princips. Un, eh, protams, kā attiecīgā harta, eh, enerģetikas harta, piemēram, eh, var spēlēt lielu lomu sadarboties ar trešajām valstīm, ņemot vērā globālo enerģetikas stratēģiju. Īpaši tad, kad mēs runājam par šīm te um, investīcijām enerģētikas jomā. Un es domāju, ka uh, um, tālāk attīstība šajā jomā ir ļoti būtiska. Paldies, tālāk Grostets kundze. Jā, priekšsēdētāji. Nu, varam tikai pateikties Butikofera kungam par pašaizliedzīgu darbu šī jautājuma tālākā skatīšanā. Investīcijas mums ir nepieciešams, bet tām ir jābūt uzticamām, drošām. Uh, Tas ir mūsu pilsoņu, mūsu vēlētāju interesēs. Vairākās valstīs līdzīgi mehānismi jau ir ieviesti, un tādam ir jābūt arī Eiropas Savienības līmenī. Un ko šeit es varu piebilst? Tā ir mūsu iespēja, iespēja piesaistīt kvalitatīvas investīcijas, tās kontrolējot, izvērtējot, tīpaši domājot par investīcijām mūsu strateģiskajās industrijās. Un es vēlējos uzsvērt tikai to, ka šādi filtrēti, apstiprināti, izvērtēti ieguldījumi uh, ir, ir, ir mūsu nākotne, tā ir mūsu uzņēmuma nākotne, tautsaimniecības nākotne, uh, ārvalstu investīcijas. Uh, nedrīkst būt kā tāda debesu dāvana, ko mēs pieņemam bez, bez domāšanas un, un, un vērtēšanas. Mums ir jābūt apņēmīgiem. Uh, jāraugās, kādi konkrēti pasākumi ir nepieciešami, nepārspīlējot, bet tāpat laikā arī nevilcinoties tā, lai investīcijas turpinātu pieplūst. Jā, paldies. Komisija DG Trade lūdzu īsumā, jo tuvojas balsošanas laiks. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī komitejas locekļiem, Butikofera kungam kā referentam par eh, izrādīto atbalstu, izpratni, šeit paustajiem komentāriem, kas kopumā mūsu ieskatā ir vērtējumi kā pozitīvi mūsu priekšlikumam. Eh, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti samērīgs, eh, atbilstīgs iecerētajam mērķim un vēlējos pasītrot tikai pāris aspektus kas, kas spīd cauri piedāvātajiem grozījumiem. Ja runājam par iespējamību mm, ko, kaut kā izdalīt plānotās investīcijas no jau izdarītajām investīcijām. Uh, šis grozījums piedāvā tikai to, ka, lūk, viedoklis varētu tikt izteikts par plānotām investīcijām. Šeit ir būtiski saprast, ka jau eksistē vērtēšanas skrīninga mehānismi Eiropā, kas ļauj lemt pār, arī par pabeigtām jau izdarītām investīcijām. Bet ir, ir zināmas, zināmas priekšrocības tam, ka varētu jau provizoriski tā preventīvi konstatēt un izķert kaut kādas neatbilstības, kaut kādus riska faktors mm, investīciju uh, plānos. Tas uh, būtu ļoti vērtīgi mums, uh, kā komisija, mēs varētu norādīt uz, uz riska aspektiem, uz, uz iespējamiem, tā teikt, kļūdu labojumiem, kas varētu būt nepieciešami uh, Uh, arī, arī pēc tam, kad investīcijām jau ir dota zaļā gaisma. Otrs - atskaitīšanās informēšanas sistēma, izprotam Butikofera kunga nodomu uh, minimizēt administratīvo slogu. Uh, tas ir arī mūsu nodoms. Mēs mm, piedāvājam tādu sistēmu, kas prasa tiešām minimālu uh, piepūli, minimālu informācijas apmaiņu, jēgpilnu, nepieciešamu, uh, lai sistēma vispār darbotos. Tālāk uh, jautājums par tādu sistemātisku es interesēs, interešu līmeņa projektu vērtēšanu. Nu, mūsu mērķis nav tāda sistemātiska, konstanta investīciju skrīnēšana. Tas nu gan būtu pār traku, tas prasītu izveidot um, iespaidīgu birokrātisku mašinēriju, ko mēs, uh, kas nebūtu nav tas, ko piedāvājam. Mēs vēlētos, lai šis, šis skrīnings, šī vērtēšana notiktu tikai noteiktos gadījumos, kur uh, ir acīm redzamas uh, riska pazīmes, bet nevis darīt to sistemātiski. Tieši tāpēc vēlamies, lai mm, komisija šeit būtu priekšgalā, kā, kā iniciatīvas avots uh, atsevišķu investīciju plūsmu uh, tādai skrīnēšanai un vēl par, par arotbiedrībām. Jā, mm, tās tika pieminētas tiešām ASV viņiem e, starptautiskā tirzniecība e, ir jautājums, par ko ir kompetents izteikties arī ārotbiedrības. Bet atgādināšu, ka e, veicot skrīningu pēc valsts drošības apsvērumiem, arotbiedrībām šādas teikšanas nav. Te ir runa par, par cita, citas, cita profila uh, situāciju, kur uh, amerikāņu arotbiedrības izsakās uh, par, par investīcijām no um, valsts drošības uh, rakursa. Paldies. Paldies, Butikofer kungs, vai rezumēsiet? Jā, paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem kolēģiem, kas tikko izteicās. Nu, man ir pilnīgi pieņemams uh, Eh, tas, ka eh, kolēģi piedāvā eh, pagarināt par vienu nedēļu grozījumu iesniegšanas termiņu. Es tam pilnīgi varu piekrist. Bet es vēlējos arī ļoti skaidri norādīt vai atbildēt to, ko Lopes Bermēkuns sacīja to, ka viena valsts var kaut kādā veidā noteikt veto mm, par lēmumiem, ko pieņem cita dalībvalsts. Manā priekšlikumā faktiski, no manis priekšlikuma izriet tas, ka tas būtu pārkāpums un ļaunprātīga izmantošana. Tā kā mēs eh, negatavojamies šeit noteikt kaut kādu hierarhiju uh, un starp dalību valstīm. Un mani nepārliecināja e, komisijas teiktais par tā saucamajām ekspost e, lēmumu pieņemšanu. Mums, protams, ir laiks par to uh, diskutēt, bet tā ir milzīga atšķirība uh, starp to, ka vienā valstī ir skrīninga mehānisms un regulējums, kurš nosaka, uh, ka to pēc tam eh, eksposts var koriģēt. Nu, tam ir eh, viena jēga, un savukārt ir pavisam cita lieta. Ja es ekspost eh, pēkšņi saņēmu kaut kādu tikai informāciju, un pēc tam, tad, kad faktiski es vairs nevaru neko izmainīt, tad pēkšņi uh, Ehm, es kaut ko sāku pieprasīt, kas tikai norāda uz eh, manu bezspēcību kaut ko mainīt. Tas ir divas dažādas pieejas. Tālāk runājot par strateģisko infrastruktūru. Nu, ne tikai elektrotīkli vai um, ūdens apgādes tīkli, uh, bet, eh, piemēram, arī mēdīju daudzveidību. Piemēram, Čehijā bija šāds eh, gadījums, kad ķīniešu investori centās investīcijas um, veikt tādā veidā, lai ietekmētu iekšpolitiku. Nu, saskaņā ar ASV likumdošanu tas nebūtu iespējams, bet, diemžēl, Eiropas Savienības likumdošana to pieļauj. Un es gribu skaidri norādīt, ka mēs nevēlamies bīrokratizēt praksi tā, lai katra atsevišķa investīcija būtu nes cik sarežģītu procesu rezultātā jāapstiprina, bet mēs uh, vēlamies skrīningu veikt tikai tajās situācijās, kur tiek uh, apdraudēta uh, drošība un sabiedriskā kārtība. Un tā arī ir sarkanā līnija, kas, manuprāt, nošķir uh, tādu birokrātisku pieeju no nebirokrātiskas pieejas. Un runājot par ārotbiedrībām, nu es esmu gatavs uh, komisijai vēlreiz paskaidrot situāciju. Jā, liels paldies, līdz ar to esam. Um izskatījuši tos punktus, kas mums bija aizskata. Tagad pāris minūšu pauzīte, saņemamies, noskaņojamies eh, balsošanai. Eh, referents tātad ir piekritis eh, dot papildu nedēļu grozījumu iesniegšanai. Termiņš tiek pārbīdīts par vienu nedēļu, citiem vārdiem sakot. Un mm, lūdzu biroja biroju to, to likt aiz aus eh, un, un, un attiecīgas korekcijas turpmākajos plānos izdarīt. Tā. Labi, eh, ievelkam, atvelkam elpu un tūlīt šeit eh, mums pievienosies Buzeka kungs.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 Good morning, ladies and gentlemen. Dear... Esiet sveicināti, eh, kolēģi, dāmas un kungi. Eh, vicepriekšsēdētāji Henkel, paldies eh, par to, ka novadījāt šīs sanāksmes pirmo daļu. Ak, tā bija Tojeres kundze, vai kur gan viņa ir palikusi? Uh, Nu, man eh, te, te kāds man ir sastāstījis niekus, ka tas bija Henkela kungs, bet tā bija Tajers eh, kundze. Eh, nu, jebkurā gadījumā paldies pār sekmīgu šī, šīs dienas sanāksmes pirmā cēliena uh, vadīšanu. Bet nu ķersimies pie uh, otrā uh, šī rīta darba cēliena. Iespējams, iekļūsim uh, Ginesa rekordu grāmatā, jo mūsu priekšā ir ilgākais, garākais balsošanas saraksts, kādu itra komitejā atceros. Tā kā ķersimies klāt bez liekas kavēšanās, testējam. Lūdzu, balsojam! Vai Visi ir eh, nobalsojuši. Beidzām balsot. Beidzam balsot. Paldies. Šķiet, viss labi darbojas. Pirmais balsojums, sastais uh, punkts mūsu darba kārtībā, priekšlikums parlamenta un padomis direktīvai, ar ko tiek grozīta ēku veiktspējas energoefektivitātes direktīva. Bens, Bensens ir referents. Ir panākta provizoriska vienošanās neformālajos trialogos 69. F noteikumu punkts. Personāla balsojums, lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu. Kolēģi. Trialoga eh, rezultāts ir tātad eh, pozitīvs, eh, nākamais balsojums ir plenārsesijā. Bet mums, kolēģi, esiet ļoti uzmanīgi, Balsojam par priekšlikumu rezolūcijai, ar ko tiek iebilsts uh, pret uh, deleģētu aktu par mm, es uh, kopīgu interesu mm, projektiem uh, elektroapgādes, gāzes apgādes, viedotīklu nozarē. Tie, kur iebilst pret šādiem komisijas plāniem pieņemt deleģētu aktu, ir aicināti balsot pret tie, kas atbalsta šo komisijas ieceri, ir aicināti balsot pret. Ļoti uzmanīgi tātad. Lūdzu, balsojam. Personāla balsojums. Divi lieki ETP deputāti mums ir. Ko nu? Nē, tikai viens. Vien, viens par daudz. One too many. Labi, viss kārtībā. Balsojam tātad pret. Uh, neviens neiebilst. Un Eiropas tātad komisijas uh, priekšlikums uh, sagatavot deleģētu aktu, līdz ar to tiek atbalstīts. Tālāk rūpniecības politika, industriālā politika. Uh, Eh, mutisks jautājums. Eh, balsojam personāla balsojuma režīmā. Balsojam. Eh, beidzam balsot. Lūdzu, turpinām. Devītais punkts mūsu darba kārtībā. Ak, nē, jautājums par, par kārtību, par procedūru. Esmu gatavs jūs uzklausīt. kāds no klātsošiem runā bez uh, mikrofona. Zariņu kungs. Uh, mums nav bijusi iespēja iepazīties ar šo priekšlikumu. Es ceru, ka izdosies uh, vēl, vēl, vēl tas jums izdosies. Jūs varat varbūt ar kolēģi apmainīties vietām. Ak nedarbojas eh, iekārta. Eh, mēs, mēs abi gribam balsot par. Jau pierakstiet eh, priekšsēdētāji. Labi, skaidrs. Turpinām. Ziņojums, kura autori ir Francois Grostete. Jautājums par procedūru. Vēl viens. Selekjotis kungs vēlas ko eh, svarīgu sacīt. Jā, pavisam īsi priekšstādātāji, paldies. Atbilstoši noteikumiem, GOE un NGO vārdā, mēs Diemžēl turpmākais bija nesaprotams. Tulki par to atvainojas. Par to, to tiem kopējo interešu projektiem jūs, jūs uh, ko sacījāt? Silikjotis kungs tiek aicināts atkārtot savu lūgumu. Jā, es runāju par šo, šo punktu par Eiropas um, aizsardzības un industriālo programmu. Mēs vēlamies nākt, uh, iesniegt uh, minoritātes uh, viedokli rakstiski. Mēs vēlamies iesniegt minoritātes tātad pozīciju par šo projektu. Eh, kolēģi, eh, lūdzu saprotiet, ka mums vēl jābalso ilgi un dikti, tāpēc saglabāsim mieru. Eh, ne, ne, ne, nebūsim tādi haotiski, neskriesim uz priekšu galvu pa kaklu, mēģināsim ievērot tādu raitu plūstošu jautājumu secību. Tagad Grostetes kundze, ā, kas ir sagatavojusi ziņojumu par Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmu, un mēs esam aicināti to atbalstīt. Vispirmām kārtām 35. un 38. kopā par pret atturas noraidīts. 39. 2007, 2008 un citi kopā balsojam par pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 2, 3, 3 par, pret, atturas, noraidīts. 2, 3, 6 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 2 un 14a kopā par pret atturas pieņemts. Trešais un 16. kompromiss kopā par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4 un 20 par pret atturas pieņemts. E, grozījums 269, 272, abi Eh, un kopā tātad seši grozījumi. Eh, balsojam par tiem visiem kopā. Par, pret, atturs noraidīts. 306. Par, pret, atturs noraidīts. Kompromiss 4A par, pret, pārbaudīsim. Tātad pārbaudām 4A. Kompromiss 4A. Labi. Balsojam, balsojam. Viens, EP, viens ETP e deputāts e, šeit ir lieks. E, mūsu koordinators, es tā saprotu. Labi, viss kārtībā, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 4AA. Balsojam par, pret, Pārbaudīsim arī šo. Visam vajadzētu būt kārtībā, bet uh, par skādi nenāks. Tātad 4AA. Atkal uh, viena par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 307 par pret atturs noraidīts. Kompromiss 4B par, pret, atturs, noraidīts. 308 un 94 kopā par, pret, atturs, noraidīts. Trīs grozījumi 420, 92 un 196. Balsojam par, pret, atturs atturs noraidīts. 18. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss numur 5 par, tātad vēl, un arī 21. 5. un 21. par, pret, atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim, tātad 5. un 21. kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. 142 par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret. Nu, labi, pārbaudīsim. Tātad 14. grozījums, numur 14. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par, pret, atturas noraidīts. 3, 4, 1 par, pret, atturas pieņemts. 3, 4, 6 un 3, 4, 8 par, pret, atturas noraidīts. 44. par, pret, atturas noraidīts. 3, 4, 7 par, pret, atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim. Pārbaudīsim gan. Beidzam balsot. Mm, noraidīts. 3, 5, 2 un 46. Par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 4, 2, 1 un 1, 8, 7 par pret. Pārbaudīsim. Divi grozījumi. Pārbaudām tos 4, 2, 1 un 1, 8, 7. Beidzam balsot. Pieņemts. 9, 10, A un 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. 25. par pret atturas pieņemts. 4, 4, 9, 1, 8, 9 pār pret atturas noraidīts. 55 par pret atturas noraidīts. 4, 5, 0 par pret atturas pieņemts. 4, 4, 8 par, pret, atturas noraidīts. Divi grozījumi, 27. un 12. par, pret, atturas pieņemts. Divi grozījumi, 4, 5, 1 un 1, 9, 0 par, pret. Pārbaudīsim. Divi grozījumi. Četri. Pieci viens un viens deviņi nulle. Beidzam balsot. Noraidīts nepārprotami. 1, 9, 1 un 17 par pret atturas noraidīts. 4, 5, 2 par pret atturas noraidīts. 4, 5, 3 par, pret, atturas noraidīts. 56 par, pret, atturas noraidīts. 11. un 26. kompromiss abi kopā par, pret, atturas pieņemts. 34. par, pret, atturas pieņemts.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 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 69. Mm, par, pret, pārbaudīsim. 69. 69. Nu, un beidzam balsot. Noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 9. Eh, grozījums eh, par pret atturas pieņemts. Tālāk 1, 1, 4. Balsojam par 1, 1, 4. Balsojam par pret atturas pieņemts. 144 par, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22. A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 8. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 161 uh, par, pret,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 un gala balsojums pār uh, grozītu ziņojuma uh, projektu 52A3 noteikums uh, personāla balsojums. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Beidzam balsot. Uh, nepārprotami atbalstām šo un uh, līdz ar to dodam savu akceptu uh, atbilstoši 69. C noteikumam uh, tiek balsēm par starpinstitūciju sarunu uzsākšanu, personāla balsojums. Uh, beidzam balsot. Uh, nepārprotams atbalsts apsveicu referentes kundze. Un bez kavēšanās pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir desmitais punkts Balsojam par piekto likumdošanas priekšlikumu šodien. Tātad desmitais punkts darba kārtībā balsojuma sarakstā. Tas ir elektroenerģijas iekšējais tirgus pārskatītā redakcija reference Krišjānis Kariņš. Tātad tīras enerģētikas pakotne, tīras enerģijas pakotne eh, nav pirmais eh, balsojums un ļoti svarīgs balsojums. Sākam, pirmais eh, kompromiss pār pret atturas pieņemts. 206. grozījums par pret pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. Kompromiss 1A, kas par pret atturas pieņemts. 131. un 2. grozījums. Balsojam kopā. Par pret pārbaudām elektroniski. Tātad pārbaudām 131. un 2. grozījumus. Uh, jā, balsojam par pirmo daļu. Tā tad 131 uh, un 2 pirmā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad tad 219. grozījums. 219. Kas par? Pret. Atturs pārbaudīsim arī šo. Noraidīts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. Trešais kompromiss par 286. grozījums, 287. un 288. Un NV34 par visiem balsām kopā par pret pārbaudīsim arī šo. 304. grozījums par pret Noraidīts. Nu, es jau tā domāju, ka jūs to gribēsiet pārbaudīt. Eh, labi, pārbaudam 3 no 310. par pret. Pārbaudam. Un beidzam balsot. Noraidīts. 26. Tālāk uz leju 40, 43. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Nu, reizēm jau es arī mēdzu kļūdīties, bet tas tāpēc, lai pārbaudam divi grozījumi. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsimt astoņdesmit viens, trīsimt astoņdesmit divi par pret atturas. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas. Pieņemts. Piektais par pret atturas. Pieņemts. 446 par pret. Pārbaudam. 446. Un beidzam balsot. Noraidīts. 447 par. Pret. Noraidīts. Sestais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 44. kompromiss par, pret, atturs. Vēlreiz, vēlreiz 45. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 586. grozījums par, pret, pārbaudam, 586.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 Četri grozījumi - 215, 216, 217 un 22 kopā, un kas par? Jo arī NV22 ir iekļauti, pēc tam balsot, pieņemts. 218 par, pret, Pieņemts. 785. grozījums un 786. un 71. NV par. Nu, labi, pārbaudam. Es redzu, ka politiskās grupas eh, šeit eh, dalās savos viedokļos. 22 BB, sākam balsot. Tagad mums ir jāiet pie 880 uz 3 mums jārīkojas ļoti precīzi. Regula ārkārtīgi svarīga. Beidzam balsot. 25. par pret atturas pieņemts. Tālāk pret atturas noraidīts. 1119, 1120 un 98 NV kopā. Trīs grozījumi, kas par pret atturas norādīts. Kompromiss 46 par pret atturas pieņemts. 1138. otrā daļa par pret pieņemts. Kompromiss 7, kas par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret pret atturs. Pieņemts 13. par pret atturs. Pieņemts 1250 pārbaudīsim, lai būtu precīzāki. Tātad 1, 2, 5, 6 un 1, 1, 9 NB. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums par pret atturs. Pieņemts. 16. grozījums par pret par pret atturs. Noraidīts. 1349. par pret atturs. Noraidīts. 1350. 1, 3, 5, 1. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. Noraidīts. 1355. 4. Eh, par pret. Nepārbaudīsim. 1, 3, 5, 4. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 1355. par pret atturas pieņemts. Pieņemts. 1356. D par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1358. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1359. D par. Pret atturas noraidīts. 32. kompromiss par pret atturas pieņemts, 32. A par pret. Trīsdesmit divi pieņemts, trīs otrais A par pret. Trīsdesmit divi A pārbaudīsim. Tas ir ļoti svarīgs 32. A. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, nav liels uh, starpības, bet tomēr 33. kompromiss par pret atturas pieņemts. 1401 par pret atturas pieņemts Noraidīts. 3 ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 3 piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 3 sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 3 septītais par pret atturas pieņemts. 3 astotais par pret atturas pieņemts. 1496. grozījums un 1499. kopā pārpret. Pārbaudām abus grozījumus kopā. Beidzam balsot. Noraidīts 1503. par pret atturas noraidīts 1509. Pirmā daļa par pret atturs norādīts. 39. kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 1540 par pret A, nē, pārbaudam 1540. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 1541 par. Pret. Pārbaudam arī šo. Vēlreizīti. Nav viennozīmīgs balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, lūdzu, redzamāk celiet rokas. 1, 5, 4, 2 par pret atturas noraidīts. 1543 par pret atturas noraidīts. 1544 par pret atturas noraidīts. 1545 par pret atturas norādīts. 41. kompromiss par pret atturas pieņemts. 1546. par pret atturas pārbaudīsim. 1546. Beidzam balsot. S un D viens eh, balsotājs par daudz. Ok, now is ok. Labi, tagad viss kārtībā, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis 41a par pret atturas pieņemts. 196. grozījums par pret atturas noraidīts. 197. par pret atturas noraidīts. Un tagad Balsojam par eh, ziņojumu projektu ar grozījumiem. Personāla balsojums un sākam balsot. Uh, one SND too many. Atkal SND viens par daudz. Labi, beidzam balsot. labs rezultāts, un tagad uh, balsosim par starp iestāžu sārunu sākšanu saskaņā ar 69C punktu. Nē, mums ir par uh, reglamentu punkts. Kompromisa grozījums 32a uh, uh, tika noraidīts. Jauns pants. Un es tā uh, saprotu, ka referents ir līdzīgās domās, ka šeit. Mm. situation is clear. If adopted, the amendments fall. But... Nav tikuši noraidīti, nu viss ir gaužām vienkārši. Uh, okay, dear friends. Labi. Tagad tā. Uh, mēs neesam satraukušies, itin nemaz, esam rāmi un prātīgi uh, referenci tātad apspriedies, un verdikts ir tāds. Balsosim par visiem grozījumiem kopā. Par 1116, 1137, 1139, 1375 un 1. 3, 7, 7, 1, 4, 4, 4. Visus par visiem grozījumiem balsojam kopā. Kolēģi, kolēģi, vienmēr ir gudri un prātīgi šādās situācijās neklusēt, bet protestēt, lai noskaidrotu, kā ir un kā, kā, kā vajag. Tātad, Mm, pirms eh, sarunām situācija bija šāda, bet tagad referents ir, ir panācis vienošanos. Seši grozījumi eh, kopā komplektā. Seši grozījumi. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Un, nu, tad attiecīgi arī pārbaudām. Un beidzam balsot. Noraidīts. Un šis balsojums nemaina kopējo rezultātu. Tas ir tieši tāds pats kā pirms brīža. Nu, ir noticis gala balsojums, personāla balsojums. Lūdzu, balsojam! Un beidzam balsot. Jūsu līdzdalības un atbalsta šāds rezultāts netiktu sasniegts par labu enerģētikas savienībai. Vēl viens jautājums par. Pa... Paldies, jā, es gribu atgādināt par to uh, mazākumu viedokļu fiksēšanu. Nam? Draugi, vai pozīti paņemsim, tad tas varētu kādreiz derēt. Bet, nu. Yes. You, uh, you were informed yesterday. Tātad vakar uh, tikāt informēti, ka grozījumi 556 un 557. Šķiet 55. lapuse līdz pat 15. pāntām, kā arī 622 un 625 šie grozījumi 56. lapusē par 16. pāntu par elektroenerģijas eh, tirgus direktīvu tiks virzīti balss nobalsošanai rīt. Jūs vakar eh, par to tikāt informēti, vakar jums teica, ka rīt un, un vakardienas rītdiena tā ir šodiena, ja? Tā sanāk. Nu tad balsojam. Parlamenta un padomes direktīva par vienotiem noteikumiem vienotam elektroenerģijas tirgum rekāsts. Referents Krišānis Kariņš. Kompromiss 19 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 20 par, pret atturas pieņemts. 223 par, pret atturas noraidīts. 164, 2, 164 par, pret, atturas noraidīts. 2, 2, 2 par, pret, atturas noraidīts. 2, 1, 2 un 2, 1, 5. Abi kopā par, pret, atturas noraidīts. 208 par, pret, Vēlreiz 208 par pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 209 un 224. Divi grozījumi. 209 un 224. Par pret atturas noraidīts.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 2, 3, 8, pirmā daļa par, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 2, 4, 7, pret. Declare the vote. Rejected. Rejected. Three, three in favor. Against. Par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Kolēģi, S un D kolēģi, lūdzu, kārtīgi celiet rokas, jo īsti nevar redzēt. 33. 33. Īsti nebija skaidrs. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par pret atturas vēlreiz balsojam par pret atturas pieņemts. Nu, būs uh, neizšķirts uh, bezmazai un būs nepieciešama pauze, uh, ja mēs tā turpināsim un būsim tik neuzmanīgi. 2, 4, 9 par pret atturas e, pārbaudām, pārbaudām, pārbaudām. 249. 249, tā tad beidzam balsot. Noraidīts. 298 par pret. Jāpārbauda. Un beidzam balsot noraidīts. 299 par, pret, atturas, noraidīts. 37 par, pret, atturas, pieņemts. 38 par, pret, atturas, pieņemts. 39 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 39. Beidzam balsot noraidīts. 14 par, pret, jāpārbauda. 40. Beidzam balsot. Pieņemts. Šoreiz pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 3, 1, 0, 310 par, pret, Pārbaudīsim. 3, 1, 0. 3, 1, 0. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Trīs grozījumi tagad kopā. 378, 381 un 49 par, pret, Pārbaudīsim. Tātad trīs grozījumi. Beidzam balsot. Noraidīts. 318, 319 un 42. Par, pret. Pārbaudīsim. Trīs grozījumi. Beidzam balsot. Noraidīts. 388 391 par pret. Jāpārbauda. Nu, tās balsu proporcijas ir apmēram tādas pašas šķiet. Beidzam balsot, eh, noraidīts. Četri grozījumi - 3, 2, 0, 2, 2 3 un 2, 5. Balsojam par, pret, atturas, tas pats pārsvars. 3, 4, 2 un 3, 4, 3 par pret atturas noraidīts, arī noraidīts. 3, 4, 4, 3, 4, 5 balsojam par pret. Tas pats balsu pārsvars pret, tātad noraidīts. 3,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 4, 8, 4, 1, 8, 4, 1, 8. Beidzam balsot. Noraidīts. 400 un 401 par pret. Atturs pārbaudīsim. Neapšaubāmi. Beidzam balsot. Noraidīts. 417 par pret. Pārbaudīsim. 417. 417. Un beidzam balsot. Pieņemts. 430 par pret. Atturs pārbaudīsim. 430. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 4, 4, 3. Par, pret, atturas, jāpārbauda. 4, 4, 3. 4, 4, 3. Un beidzam balsot. Noraidīts. 4, 5, 9 par pret atturas. Pārbaudīsim. 4, 5, 9, 4, 5, 9. Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Šoreiz pieņemts. 4, 5, 4 un 4, 5, 6. Par pret. Nu, pārbaudīsim arī šo. Abi grozījumi tātad. Un beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 508 un 509 par, pret. Jāpārbauda. Divi grozījumi. 508 un 509. Noraidīts. 475. Otrā daļa par, pret. Pārbaudīsim. Paldies! Beidzam balsot! Noraidīts. Otrais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 5, 2, 3 par pret atturas pārbaudīsim. 5, 2, 3. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 553. Balsam par? Pret? Pārbaudīsim. 553. Drošs paliek nedrošs. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 4, 4, otrā daļa. Par, pret, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts ar to pašu balsu pārsvaru. 5, 5, 8, 2, 5, 6, 7, 4 grozījumi, kas ir identiski. Kas atbalsta? Pret? Jāpārbauda. Piedodiet, bet tā tas ir. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 6, 8 par, pret, atturs, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Divi grozījumi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 Pieņemts. 6, 4, 3. Par? Pret? Jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. kompromiss par 16a pantu. Balsojam par, pret, atturas, pārbaudām. Nav īsti skaidra, kāda ir šo izvēle. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss tiek pieņemts. Tas Tātad 33. kompromiss tālāk par pret atturas pieņemts. 715 par. U, e, tātad 715 un 716 abi kopā par pret atturas noraidīts. 9. A kompromiss pirma, e, punktā 1.6 par pret atturas pieņemts. Un tālāk astoņi grozījumi 761 līdz pat 17.8 NV. Identiski par pret atturas pieņemts. Tālāk 9B kompromiss 8. punktā par pret atturas pieņemts. 778 par, pret, atturs pieņemts. 24. par, pret, atturs pieņemts. 798 par, pret, pārbaudīsim. Pārbaudīsim šo grozījumu 7, 9, 8. Beidzam balsot. Piedodiet, viena ETP deputāta par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts 7, 9, 3. Balsojam par. Pret. Noraidīts. 25. kompromiss. Par. Pret. Atturs pieņemts. 26. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 29 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 5, 5, 6. 5, 5, 6. Kopā ar 5, 5, 7 par, pret, pārbaudīsim, pārbaudīsim, beidzam balsot. Noraidīts. Seši, divi, divi, seši, divi, pieci. Balsojam par abiem kopā. Balsojam par pret, atturam, atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. 871 par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 8, 7, 3. Par, pret. Pārbaudīsim. 8, 7, 3. Un beidzam balsot. Noraidīts. 8, 7, 4. Par, pret. noraidīts ar to pašu balsu pārsvaru 872, 875, abi kopā par, pret, atturas, noraidīts, arī noraidīts tātad. 31. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 114 par, pret, atturas, pieņemts. 116 par, pret, atturas, pieņemts. Vāru pārbaudīt, ja vēlaties. 116. Beidzu balso, beidzam balsot. Pieņemts. Ar minimālu pārsvaru. Tā kā labi vien bija, ka pārbaudījām. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 9, 6, 9 par, pret, atturas, noraidīts. Nu, labi, pārbaudām. 9, 6, 9. Nu, autoram ir iespēja ko sacīt, eh, jebkurā brīdī. Beidzam balsot, noraidīts. 970. 9, 7, 0. Balsojam par, pret, atturas Jāpārbauda? Nē. Viss ir skaidrs, noraidīts. 971 par, pret, atturs, noraidīts. 972 par, pret, atturs, noraidīts. 973 par, pret, atturs, noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturs, noraidīts. 32 par, pret, atturs atturas noraidīts. Beidzam eh, balsot, tā tad pieņemts. Pieņemts, patiešām. 1006 in favor. 1006 par, pret, atturas noraidīts. 1008 par, pret, jāpārbauda 1008. 1008. Beidzam balsot. Noraidīts. 1007. Par, pret, atturas noraidīts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 1050. 21054, tā šķiet ir nākamā lapuse. Tātad pieci grozījumi kopā, par kuriem balsojam. Balsojam par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 1080 par, pret, pārbaudīsim. Pārbaudīsim gan. 1-0-8-0. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. Pret. Atturs. Pieņemts. 42. Un 1128. Abi šie kopā balsojam par. Pret. Atturs. Pieņemts. 43 un 1130 kopā par pret atturas pieņemts. 44 un 1131 par pret atturas noraidīts. 1129 par pret atturas nav īsti skaidrs. 1129 pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīs grozījumi. 1132, 33 un 34. Par, pret, atturas, pārbaudīsim. Trīs grozīmi. Un beidzam balsot. Noraidīts divi grozījumi 1135, 1136 par, pret, pārbaudīsim vēlreiz, tātad jāpārbauda, divi grozījumi Beidzam balsot. Pieņemts. 1, 1, 3, 9 par, pret, pārbaudīsim. Kopā ar 1, 1, 4, 0. Divi grozījumi. Lūdzu, reaģējiet. Citādāk um, zaudējiet modrību, biedri. 1, 1139, 1140. Beidzam balsot. Noraidīts. 1141 par, pret. Pārbaudīsim. 1141. Nu un beidzam balsot. Noraidīts. 34. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Divi grozījumi, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 5, 3 un otrā daļa. Otrā daļa. 1, 1, 5, 3, otrā daļa. Balsam par, pret, pārbaudīsim. Pārbaudīsim gan. Beidzam balsot. Noraidīts. 1, 1, 9, 3 par, pret. Pārbaudīsim. Un beidzam balsot. Noraidīts. 1, 1, 7, 2, 1, 1, 8, 4 par, pret atturas pārbaudīsim. Divi grozījumi kopā. Beidzam lasot. Noraidīts 1, 2, 0, 3 pār, pret. Noraidīts 1, 2, 0, 4 pār, pret atturs noraidīts. 1205. 1205 tiek atsaukts, es tā saprotu, Krasnodemska kungs eh, to apliecina. Līdz ar to 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. 1242 par pirmā daļa par pret atturas, pieņemts. 1, 2, 4, 2, otrā daļa. Vēlaties pārliecināties. Tātad. Labi, labi. Pārbalsojam pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret arī jāpārbauda. Nu, nu, varbūt te sanāks eh, citāds rezultāts. Beidzam balsot. Noraidīts. Un 1, 2, 4, 5 par pret atturas noraidīts. 1, 2, 1, 2, 4, 5. Jā, jāpārbauda. Ja Un beidzam balsot. Noraidīts. 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 7. Balsojam par. Pret. Pārbaudīsim. 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 7. Pārbaudām abus grozījumus. Beidzam balsot. Noraidīts, eh, noraidīts tieši tā. 1, 2, 5, 0. Par, pret, atturas, noraidīts. Piektais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 1, 2, 7, 4. Par, pret, atturas, noraidīts. 1, 2, 6, 2. Par, pret. Jāpārbauda. 1, 2, 6, 2. Nu, skatāmies, beidzam balsot, noraidīts. Divi grozījumi. 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 9. Balsam par, pret, atturs, noraidīts. Divi grozījumi. 1, 2, 7, 2, 1, 2, 7, 3. Par, pret. Jāpārbauda. Divi identiski grozījumi. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss par pirmo, trešo, ceturto A un B punktu. Balsojam par. Pret atturs pieņemts. Un tagad dažas lapas uz priekšu. 1, 2, 1 un 1, 2, 8, 1 kopā. Par, pret, pārbaudīsim. Beidzam balsot. noraidīts 1, 3, 5, 0 par pret atturas noraidīts 1, 3, 4, 1. Jā, lūdzu 1, 3, 4, 0. Dārgie draugi, jūs nebalsojat. Dārgie draugi no S un D. Lūdzu, balsojiet skaidrāk kundze, jums arī jābalso. 1, 3, 4, 0. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet, nu, ļoti neliela atšķirība, bet uh, man personīgi, nu, pilnīgi skaidrs bija, ka ir noraidīts. 1, 3, 4, 1. Par pret atturas pieņemts. 1, 3, 4, 2. Par pret atturas noraidīts. 1, 3, 4, 3. 4, 2 Beidzam balsot noraidīts. Tagad 1, 3, 4, 3 par pret. Noraidīts. 1, 3, 4, 4 at, par pret. Pārbaudīsim. 1, 3, 4, 4. Nekļaut divokšu. Beidzam balsot. Ir pieņemts.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 Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Labāk visu pārbaudīt. 62 par. Pret. Atturas noraidīts. 63 par. Pret atturas pieņemts. 64 par. Pret. Atturas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 grozījumu pārbaudām. Atvainojiet par to. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 67 par. Pret. Atturas pieņemts. 68 par. Pret atturas pieņemts. 69 par. Pret atturas pieņemts. 70 par. Pret Pārbaudīsim. Par 70. Beidzam balsot. Norēdīts. Piektais grozījums par pret. Pārbaudīsim piekto. NV5. Beidzam balsot. Atvainojiet par to. Es, es eh, dzeru te eh, ļoti alkoholizētu dzērienu, un tāpēc viss ir iespējams. Neatvainojiet par to, un tagad būs labāk. 117 par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot noraidīts. 72, 6 identiski par pret. Pārbaudīsim. Par diviem bal grozījumiem balsojam reizēm. Beidzam balsot. Noraidīts. 71 par pret. Pārbaudīsim. 71. Beidzam balsot. 73 par, pret, pieņemts. 75 par, pret, pārbaudīsim 75. To. Beidzam balsot, noraidīts. 76 par pret atturas, noraidīt 77 par pret pārbaudīsim 77. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad kompromiss 36 par pret atturas pieņemts. 83 par pret. Pārbaudīsim 83. Paldies, beidzam balsot. 85 par pret. Pārbaudīsim arī šo. 85. Beidzam balsot un noraidīts atkal. 86 par pret. Pārbaudīsim vēlreiz 86. Pārbaudām 88. Beidzam balsot. 90 par. Tas ir tas bija norādīts. 90 pieņemts, 91 par pret atturas pieņemts, 92 par pret atturas pieņemts, 10 NV par pret atturas noraidīts, 11 par pret atturas pārbaudīsim, 11 NV pārbaudīsim. Beidzam balsot ir noraidīts. 98 par, pret, pārbaudīsim. 98. Beidzam balsot. Noraidīts 96 par, pret. Noraidīts 99 par, pret pret atturas arī noraidīts. 97 par pret pārbaudīsim. Par 97. mēs tagad balsojam un eh, beidzam balsot. Ļoti labi. 102 par pret atturas. Pārbaudīsim. 102. Beidzam balsot. 122. Tas ir noraidīts. 122 pār pret atturas. Pārbaudīsim. 122. Beidzam balsot. 122. Noraidīts. 1, 2, 1 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1, 0, 3 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1, 0, 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 1, 0, 5 un 1, 0, 6 kopā. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 1, 0, 7 par. Pret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 pret atturas noraidīts. 112 par pret atturas pārbaudīsim 112. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par pret Pārbaudīsim. NV15. Beidzam balsot. Noraidīts. 118 par. Pret. Atturas noraidīts. 119 par. Pret. Atturas noraidīts. 120 par. Pret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 Pārbaudīsim. 18 NV. 18 NV. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums um, par ziņojumu projektu grozētajā versijā personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. milzīgs vairākums. Varam apsveikt mūsu kolēģi referentu. Un tagad balsojam par starpiestāžu sarunu sākšanu. 69c reglamenta punkts uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Lieliski. Tad uzsāksim arī sarunas, trilogus. Ļoti labi. Mm, dargo referentu, ēnu referenti, visi kolēģi. Lielisks darbs un lielisks rezultāts. Apsveicu visus ēnu referentus. Jūs visi esat ļoti aktīvi. 18 ēnu referentu sanāksmes noturētas. Nu, te droši vien rekords. Uh, un es tā saprotu, jūs vēlaties turpināt. Jūs nevēlaties pauzīt. varbūt eh, jānotestē balsošanas ierīces. Nu labi, tad pauzes nebūs, tad iesim uz priekšu. Dargie draugi, nākamais jautājums. Riska gatavība elektroenerģijas sektorā. Kolēģis Flavio Zanonato ir mūsu referents. Grozējums 75 par, pret, atturas, noraidīts. 76 par, pret atturas, pieņem. 77 par, pret atturas, pieņemts. 79 par, pret atturas, pieņemts. 80 par, pret atturas, pieņemts. 81 par, pret pārbaudīsim 81.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 pret. Pārbaudīsim 84. Beidzam balsot. Noraidīts. 85 par pretaturas. Noraidīts kompromiss 1 par pretaturas. Pieņemts kompromiss 2 par pretaturas. Pieņemts 95 par pret. Pārbaudīsim. 95. Beidzam balsot. Un tagad mums ir bloks, desmit grozējumi, par ko balsosim blokā. No 96 līdz 160 par pret atturas skaidri noraidīts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 104 par pret atturas noraidīts. 105 par pret atturas uh, noraidīts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. 109. pirmā daļa par pret atturas noraidīts. 112 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. 125 par pret atturas pieņemts noraidīts. 129 par pretaturas noraidīts. Kompromiss 7 par pretaturas pieņemts. 137 par pret. Pārbaudīsim 137. Beidzam balsot. Beidzam balsot ir noraidīts. Tātad tagad divi grozījumi. 138, 139 par, pret, atturas noraidīts, 140 par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 8 par, pret, atturas pieņemts.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 Devītais kompromiss par pretaturas pieņemts. 153 par pretaturas noraidīts. Kompromiss 10 par pretaturas pieņemts. Grozījums 15 par pretaturas pieņemts. 158 par pretaturas noraidīts. Kompromiss 11 par pretaturas pieņemts pret atturas pieņemts. 164 pirmā daļa par pret atturas noraidīts. 168 par pret atturas noraidīts. 169 par pret atturas noraidīts. 3 groziem 171 173, 174 par, pret atturas noraidīts, 172 par, pret atturas noraidīts, 175 par, pret atturas pieņemts, 178 par, pret pārbaudīsim, 178 pārbaudīsim šo, pārbaudām 178. Un beidzam balsot. Noraidīts. 179 par pretatturas noraidīts. 12 kompromiss par pretatturas pieņemts. 183 par pret pārbaudīsim. 183. Pārbaudam. 183. 183 un beidzam balsot noraidīts. 184 par pret. Un pārbaudīsim vēlreiz. 184 un beidzam balsot. Ir pieņemts 185 pār pretaturas noraidīts 186 pār pret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 Pret. Pret. Noraidīts. 199 par. Pret atturas. Pieņems. 198. 198 par. Pret atturas pieņemts. Nu. 199 par, pret, atturas, noraidīts. 200 par, pret, atturas, noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 211 par, pret, atturas, pieņemts. 212 par, pret, atturas, pieņemts pretaturas pieņemts. 16. kompromiss par pretaturas pieņemts. 2, 1, 9 par pretaturas pieņemts. 2, 2, 0 par pret. Naturas noraidīts. 2, 2, 1 par pret. Atturas noraidīts. 2, 2, 2 par pret. Atturas noraidīts. 2, 2, 3 par pret atturas noraidīts 224 par paret atturas noraidīts 225 par paret atturas noraidīts 226 par paret atturas noraidīts 227 par paret atturas pieņemts kompromiss 17 par pret atturas noraidīts pieņemts. Kompromiss 17a uh, um, pieņemts. Kompromiss 18 uh, par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas noraidīts. 30. Labi. 35. 35. Beidzam balsot. Varbūt man jārunā lēnāk. Tāpēc, ka jūs nebalsojat tad, kad es pasaku. Nu, tad uh, organizējieties labāk. Tā tad. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 24 par pretatturas pieņemts, kompromiss 22 par pretatturas pieņemts, 52 par. Pārbaudīsim. 52 grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 53 par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 25 par pret atturas pieņemts. 58 par pret pārbaudīsim. Piecdesmit astoņi, beidzam balsot. Noraidīts 59 nu, par, pret, atturas, pieņemts. 59 par, pret, atturas, pieņemts. 60 par, pret, pārbaudīsim. 60. Beidzam balsot. Noraidīts 61 par. Pretaturas noraidīts 62 par. Pretaturas pieņemts 63 par. Pretaturas noraidīts 64 par. Pretaturas noraidīts 65 par. Pret pārbaudīsim 65. un beidzam balsot. Noraidīts 66 par pret atturas noraidīts 67 par pret atturas pārbaudīsim 67. Beidzam balsot. Noraidīts 68 par pret atturas noraidīts 69 par pret atturas noraidīts 70 par pret напред. Vēlreiz 70 par pret atturas pieņemts. Nu, tagad bija skaidrs. 23 kompromis par pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas noraidīts. 24 par pret Pārbaudīsim. Skaidri noraidīts. 24 noraidīts. Galīgais balsojums - personāla balsojums. Par visu priekšlikumu. Flavio Zananato priekšlikuma autors - riska gatavība. Beidzam balsot lielisks um, atbalsts. Un uh, tagad balsojam par starpiestāžu sarunu uzsākšanu 69C punkts reglamentā. Sākam balsot, beidzam balsot. Liels paldies! Um, beidzam balsot par šo punktu. Tas ļoti skaidrs rezultāts. Apsveicam! kolēģi Zanonato un visus ēnu referentus. Visus ēnu referentus. Tā. Eiropas Savienības energoregulātoru sadarbības aģentūra 86. <clears throat> grozījums pār pret. Pārbaudam. I close the vote. Beidzam balsot. pieņemts 87. par pret. Pārbaudam 87. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Nu, Šiet kaut kādas 15 lapus uz priekšu, nē, tomēr nebūs viss tik jauki. Nākamā lapus, 96. grozījums. Un 292, 399, 59, viss četri grozījumi kopā par. Pret. Atturas. Norēdīts. 97. par. Pret. Atturas. Norēdīts. Otrais kompromiss par. Pret atturas pieņemts, trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts, un tad dažas labas priecas.